apstiprināts. Tautas partijas uh, politiskā grupa un EFD grupa man ir uh, šeit pieteikusi par ieteikumu uz uh, komiteju amatiem eh, un protokolā tiks publiskots tas. Un ja līdz protokolam nebūs iesniegt neviena pretērzija, tad šī, šie amati būs apstiprināti. Turklāt es vēl gribētu jums paziņot, ka es otrdien 74. reglamentā kopā ar padomes prezidentu